Mēs pārējām pie mm, balsojuma. E, Grib izteikties Mārtiņkungs un Dāvils kundze, bet bez... Priekšsēdētājs kundze, pēdējo reizi, kad uh, bija šeit pie mums klāt kāds uh, valsts vadītājs, uh, kad tika izteikti viedokļi, tad šī parlamenta priekšsēdētājs tiešām iejaucās. Toreiz tas bija eh, jautājums, kas eh, viņam bija ļoti svarīgs. Tas bija Lisabons līgums. Tad, kad šodien eh, suverēni ievēlētais valsts pre prezidents runā un sociālisti viņu visu laiku pārtrauc un uh, traucē, tad prezidents priekšādātais nejauc. Tā nav demokrātija, tā ir patvaļa, un es prasu, lai tiktu veikti vajadzīgie pasākumi. Doils kundze, pēc tam Šulc kungs lūdzu, Doils kundze. Priekšsēdētāji, man ir reglamenta jautājums. Jā, jā, prezidents, man pieļaus eh, pateikties jums un priekšsēdētāji, manuprāt. Tas eh, kopā grauž mūsu parlamenta cieņu un Čehijas prezidentūras cieņu. Kā paklausa vizīti grauj, tiek grauta ar iespēju izplatīt materiālus, kas varētu ietekmēt Lisabonas līguma ratificēšanas procesa rezultātu. Jo priekšsēdētāji, jā, ja, eh, ja tas tik tiešām atbilst kārtībai, un es gaidu jūs lēmumu, tad loģiskais lēmums būtu hausa recepte mūsu eh, koridorus, kur katrā eh, ar katru šādu eh, šādu haotisku viedokļu izpaušanu. Pieļaujiet, lai birojas, ne, lūdzu sekojiet, lai birojas nepieļautu šādas parādības atkārtošanos. Paldies, Doils kundze, turpina priekšsēdētāji Šulc kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Klietiet pēc tam, kad uzklausīšiet, ko, ko es būšu teicis. Priekšsādātāja kungs, viens kolēģis tikko izteica uh, savu viedokli. Un viņš uh, vairāk kārt atceras, uh, ko savādāk nekā mēs. Atgādināšu, kad uh, ministru uh, prezidents Sokrateša uh, Parakstot Eiropas a, pamatiesību hartu, viņš nevarēja uzstāties, jo a, visu laiku bija kliedzieni zālē. Valsts a, prezidents Klauss varēja uzstāties, viņu netraucēja, un tā ir atšķirība starp mums un viņiem. Right, Nākošais darba kārtības punkts ir um, balsojums par uh, Fanu Vagau ziņojumu par Eiropas drošības stratēģiju. Rezolūcijas priekšlikums, desmitais grozījums, personāls balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un grozījums pieņemts. Sastais punkts - atsevišķas balsojums par, pret, atturas, pieņemts. 11. grozījums, kas ir svītrojošs grozījums par pret atturas norēdīts. Četrpadsmitais grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums par pret atturas noraidīts. 11. punkts atsevišķs balsojums par pret atturas pieņemts. 4. grozījums par pret atturas noraidīts. Ja vēlaties, varam pārbaudīt. Nē, jūs esat apmierināti. 12. punkts par. Pret. Atturas pieņemts. 18. punkts, divi grozījumi. Pirmais par. Pret. Atturas noraidīts. 9. par. Pret. Atturas pieņemts ja vēlaties, varam pārbaudīt. Sākam balsot. Devītais grozījums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un tas ir pieņemts. Tālāk pēc 20. punkta ir divi grozījumi, kas ir otrais vispirms par, pret, atturas, Noraidīts. Tālāk 18. grozījums, ja tas tiek pieņemts, tad mēs pāriem uz citu vietu tekstā pēc esošā 12. punkta. E, tā iesaka referents vai kāds iebilst? Šķiet, ka nē. Tādā gadījumā 18. grozījums par pret atturas Es tomēr vēlētos, lai tas tiktu pārbaudīts. Sākam balsot elektroniski par 18. grozījumu, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. punkts, 6. grozījums par pret atturas pieņemts. 3. grozījums par pret pret atturas pieņemts. 37. punkts atsevišķas balsojums par pret atturas pieņemts. 5. grozījums par pret atturas pieņemts. 15. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 16. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 17. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 13. grozījums, kas ir svītrošanas grozījums par, pret, apturas, noraidīts. Trīs atsevišķi punkti. 53. par pret atturas pieņemts. 55. par pret atturas pieņemts. 61. par pret atturas pieņemts. Tālāk eh, rezolūcijas priekšlikums kopumā, personāls balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un dokuments ir pieņemts, apsveicam referentu. Un tagad nākamais ziņojums ir arī Vatanens ziņojums par NATO lomu Eiropas Savienības drošības sistēmā. Un es dodu vārdu referentam arī Vatanenam, hm, e, kurš nāks klajā arī paziņojumu. Paldies, priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Es Atvainojos, ka es mazliet varu aizkavēt jūsu ēdienu reizi, taču šāds balsojums ir reizi desmit gados. Un es Eh, gribu pieminēt kādu eh, somu deputātu, kurš par visiem saviem darba laikiem Somijas parlamentā sacīja, vai jūs varētu aizvērt logu. Un es gribētu sacīt, ka eh, šī ziņojuma saka, sakarā Mēs esam nobalsojuši un pieņemuši Karla von Volga un Sairus Voļska ziņojumus. Mēs eh, esam krīzes periodā, un mēs jau sakām, šāda krīze nedrīkst apkārtoties. Taču kāda ir Eiropas Savienības pastāvēšanas jāg, lai varētu novērst karus un cilvēku krīzes? Arī tās nedrīkst atkārtoties. Un tās nekrīt uz mums virsū kā griezti e, parlament, Strasbūras parlamenta sēžu zālē, bet mēs tās varam novērst ar nosacījumu, ka, e, ja mēs strādāsim kopā, un es vēlos atgādināt, ka miers nav e, monopols šajā parlamenta pusē. Monopols, pie, pie, miers pieder pilnīgi visiem, tā veidošana ir mūsu, mūsu pienākums. Tas ir kā mīlestība, tur nav nekāda nosacījuma, mums ir jābūt ideālistiem šajā dzīvē, mums ir jālūkojas tālu nākotnē. Tad, kad mēs skrienam pa mežu, mēs neskatāmies sev zem kājām, mēs skatāmies uz priekšu, un tad mēs zinām, uz kurieni mēs dodamies. Un automātiski mēs liekam kājas pareizā vietā. Tieši tāpat arī mums ir e, eh, jārīkojās. Mums ir jābūt eh, brutāli godīgiem un jāatcerās, e, kāpēc Eiropas Savienība ir izveidota. Ir izveidota, lai veidotu mieru. Un tagad, dāmas un kungi, Viss, ko es vēlos eh, pateikt šobrīd, ir, ja mēs eh, respektēsim Eiropas eh, dibinā, tēvu dibinātāju monē un citu mantojumu, tad mums ir jāveido Yes I Can, jā, es varu partijām. Un atcerēsimies, ka loks vēl aizvien ir vaļā. Paldies! Paldies, Vatenina kunga. Visi logi ir vaļā, tā mēs gribētu, un katra ziņā 25. grozījums, personāls balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 26. grozījums arī personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums, personāls balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. grozījums. Sākam balsot. Personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 19. punkts atsevišķs balsojums par pret atturas pieņemts. 22. punkts pa daļām divās daļās. Un par pirmo daļu personāls balsojums. Sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši par pirmo daļu, beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas pieņemts. 13. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. Cik es saprotu, Vatenenkungs grib piedāvāt mutisku grozījumu 29. punktā. Yes, okay. Jā, godējumi kolēģi, es atkal atvainojos, ka es aizņemu jūsu laiku, bet es vēlos vienkārši piedāvāt svītrot teikumu attiecībā uz Eiropas operatīvo štābu. Tas nozīmē konkrēti teikumu uzsver, ka piedāvātais Eiropas Savienības operatīvais štābs piedāvā risinājumu problēmai. Šo teikumu aicinu svītrot. Vai kāds iebilst turpin priekšsēdētāji? Šķiet, ka neiebilst tādējādi par grozīto par punktu. Par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. 14. grozījums personāls balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 20. grozījums par pret, atturas, noraidīts. Trešais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 21. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 22. Eh, svītrojuši grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 15. grozījums par pret atturas pieņemts. 4. atkrīt, mēs pārējām pie 24. grozījuma personāls balsojums. Sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot, noraidīts. 16. grozījums un 23. grozījums ir identiski personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Un, cik es saprotu, ir Landsberģa kunga mutisks grozījums. Uh, Priekšsēdētāji, dargie kolēģi, man ir divi mutiski grozījumi šajā punktā. Pirmais grozījums attiecas uz ļoti vienkāršu nomaiņu mūsu eh, mūsu bažas izraisījušos punktus. Cilvēktiesības un tiesiskums ir jāliek pirmajā vietā. Un lūdzu atbalstiet šo pozīciju. Paldies. Pēc tam jūs, kad jūs būsiet izlē, izlēmuši par to, es piedāvāšu otro grozījumu. Glansberģ kungs, cik es saprotu, attiec abi uz vienu punktu. Mēs labprāt uzklausītu abus grozījumus uzreiz. Vai jūs varētu paziņot arī otro grozījumu? Jā, ja tie ir jābalso kopā. Otrais mutiskais grozījums ir otrajā punkta daļā par Krieviju, ka eh, demokrātiju ar eh, nenoteiktu nākotni. Tā kā eh, šeit ir ļoti suverēnas koncepcijas par to, kas ir demokrātija, būtu labāk pateikt kaut ko vairāk, tāpēc mans mutiskais grozījums attiecas uz to, ka pēc vārda demokrātija tiek iekļaut sekojošais. Un atsaka nu, no militāra draudiem kā politiska spiediena uz kaimoņiem. E, tā kā mēs nevaram atbalstīt šādu politiku, tad lūdzu atbalstiet šo grozījumu. Paldies, Landsbergi kungs, vispirms ar pirmo mutisko grozījumu kāds iebilst. Nē, neiebilst par otro mutisko grozījumu vai kāds iebilst. Nē, neiebilst. Tādējādi mēs liekams balsošanas 17. grozījumu divās daļās, kā tās ir grozīts. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otro daļu pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad piektais citējums personāls balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. A apsvērums septītais grozījums par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas pieņemts. E apsvērums, piektais grozījums, svītrošanas grozījums par pret atturas noraidīts. Desmitais grozījums par pret atturas pieņemts. N apsvērums atsevišķs balsojums par pret atturas pieņemts. 28. grozījums personāls balsojums sākam balsot par 28. grozījumu, vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 18. grozījums personāls balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 29. grozījums personāls balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 19. grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk rezolūcijas priekšlikums kopumā personāls balsojums sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Vatarinkungu. Nākamais ziņojums ir Paskolīnas Napolitēnu ziņojums par Barcelonas procesu Vidusjūras reģiona valstu savienību. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par at, pret atturas noraidīts. Astotais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Desmitais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Vienpadsmitais par, pret, atturas atturas noraidīts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Sastais grozījums par pret atturas noraidīts. Un tagad rezolūcijas priekšlikums kopumā personāls balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referenti. Nākamais ziņojums ir Konrāda Šimanska ziņojums par Eiropas kaimiņu attiecību un partnerattiecības politikas instrumenta pārskatīšanu. Trešais grozījums par pret apturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Rezolūcija kopumā personāls balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referentu. Nākamais eh, ir Bermana ziņojums par tādu darbību finansēšanu, kuras nav saistīts ar oficiālo attīstības palīdzību valstīs, kam piemieno regulē kā 1905 vārds referentam Bermana kungam. Paldies priekšsēdētāji, es gribētu iesniegt šo ziņu atpakaļ komitejā saskaņā ar noteikumu 165. Gan šis demokrātis ievēlētais parlaments un komisija redz nepieciešami aptvērt eh, sadarbības formas starp Eiropas Savienību un attīstības valstīm. Eh, Eh, darbības, kas nav eh, nabadzības atvieglošanas eh, darbības un attīstības budžets nav paredzēts šāda veida sadarbībai, bet atsevišķi deputāti uzstāj uz to, ka jāizmanto juridiskā bāze, lai mēs varētu finansēt šīs darbības ar attīstības budžetu. Un tas ir tieši tas, no kā mēs gribam šajā ziņumā izvairīties. Mēs nepanāksim grozījumu, ja pirmais grozījums tiek pieņemts, šis ziņums kļūst, kļūst nekonsekvents un pretēji kļūst pretējs pasaules visrūcīgāk vismazāko interesēm. Tāpēc es gribu iesniegt šo ziņu atpakaļ attīstības komitejā, lai varētu vienoties par hidrisko gāzi, kā būtu vairākuma atbalsts šajā parlamentā. Paldies priekšsēdētāji, paldies, Berman kungs, vai vēl kāds grib izteikties par vai pret priekšlikumu? Gāla kungs grib izteikties pret. Jā, paldies, priekšsēdājs kundze uzskati ir patiesi atšķirīgi. Attīstības komitejas juridiskais viedoklis ir pret ārlietu komitejas un uh, juridiskās uh, komitejas uh, viedokli, kā arī pret juri parlamentu juridiskā dienesta viedokli, arī pret Eiropas kopienas tiesas lēmumu, pret uh, padomus un uh, komisijas viedokli. Tādēļ mēs vairākumā uh, vēlamies atbalstīt to juridisko bāzi, kāda ir ietverta šajā grozījumā. Tādēļ es lūdzu atteikt šo lūgumu, sūtīt uh, ziņojumu atpakaļ uz komiteju. Saturā nav atšķirību, ir atšķirības tikai uh, attiecībā uz domām par juridisko bāzi. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds grib izteikties par referenta piedāvājumu? Priekšsēdētāji, es gribētu sacīt, ka pēc vakardienas debatēm šeit eh, un ar komisijas eh, izteikumiem es varu piekrist, ka tik tiešām mums ir nepieciešams vairāk diskusiju un jāatrod pienācīga juridiskā bāze šīm darbībām, kuras eh, nav ODA darbības attīstības palīdzības attīstības, bet nozīmīgas palīdzības attīstībai ir attīstības valstīm. Un tāpēc neietilpst uh, citos instrumentos, kas attiec uz sadarbību ar attīstītām valstīm, rūpnieciskām valstīm, ne ar pašreizējo attīstības palīdzības programmu. Tāpat arī ir jādomā par līdzekļiem, kas ir paredzēti sadarbībai, tāpēc es atbalstu kolēģa Bermana pieprasījumu pēc vairāk laika apsvērumu veikšanai. Paldies, Gomes kundze, un mēs tagad Eh, balso, liksim uz balsošanu jautājumu, vai pārcelt vai nepārcelt uz vēlāku laiku. Kas ir pār priekšlikumu? Pret atturas šķiet, ka priekšlikums ir pieņemts. Nākamais ir Dālis Skundze ziņums par Eiropas Savienības ofi oficiālo publikāciju, biroju struktūru un darbību. Un mums ir balsošana rezolūcijas priekšteikums, otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad eh, rezolūcijas priekšlikums kopumā personāls balsojums Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referenti. Un tagad mēs pārējām uzreiz pie balsojuma skaidrojumu un Vispirms par gāzu Sandbernkungs. Priekšsēdētāji, es gribu skaidrot faktu, ka es biju tikai